augstā pārstāve. Tādēļ mēs daudz ko sagaidām no jums, sagaidām politisko grību, ko jūs noteikti demonstrēsiet Mazri Madrides eh, samitā. Paldies! Paldies eh, Sala Frankas kungam! Un tālāk es gribētu sacīt, ka šīs diskusijas ir noslēgušās. Eh, debates turpināsies maija sesijas laikā, kas attiec uz rītdienas rītu, uz trešdienas rītu. Tad, saskaņā ar vienošanos ar politiskajām grupām, es piedāvāju Kaculinas kunga ziņojumu par uh, finanšu interešu aizsardzību ir jāpārceļ uz nākamo mm, sesiju. Nav par to nekādu komentāru. Tad šīs izmaiņas ir apstiprinātas. Tālāk, darba kārtībā ir Savienības augstāks pārstāvis ārlietās un drošībās politikas jautājumos augstās pārstāvis komisijas priekšsēdētājs.